Jureka kunga ir neīstā vietā, maigi izsakoties, Tuska kungs neveic nekādu kampaņu, viņš gatavojas samitam Rīgā. Meine Was rufen die da? Du da. Du da. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Dargie kolēģi, dargās kolēģis. Jūreka kungs. Padomi pārstāv attiecīgā prezidentūra. Zanda Lukaševits Kalniņa bija šodien klātesoša, un tas ir ļoti normāli. Un es jums pateikšu, ka Tūska kungs ir padomes priekšsēdētājs. Tā ir cita, tas ir cits orgāns, tā nav Eiropas Savienības padoma. Nu, vajadzētu varbūt izšķirt. Un pēc samita ES padome ziņo par uh, samitā apspriesto. Tad pie mums ierodas Tuska kungs. Un mēs arī pietiekami labi saprotam, ka tas nav saistīts ar kampaņu Polijā. Ja nun... Tagad jāievēl vice priekšsēdētājs saskaņā ar 17, 17 un 20 reglamenta pāntu. Esmu saņēmis uh, sekojuši kandidātu vārdus. Fabio Massimo Castaldo un tika piedāvāta arī Anelija Jatenmāki kundzes kandidatūra, arī viņa ir piekritus savai izvirzīšanai. Kandidāti man ir paziņojuši, ka viņu kandidatūras ir izvēlēts ar viņu pašu piekrišanu, un e, vēlēšanas notiks balsojot elektroniski aizklātā veidā. Lai jūs labāk varētu iepazīties ar balsošanas sistēmu, sākumā būs uh, tests, būs tāds pārbaudas balsojums. Tātad. Uh, Sākot balsojot, jūs redzēsiet savā ekrānā, par ko tiek balsots, tātad tur um, parādīsies kandidātu vārdi un lūdzu atzīmējiet to kandidātu, par kuru vēlaties balsot, uh, spiežot zilos taustiņus, ko var redzēt labajā pusē. Jūs varat tur arī izvēlēties kursoru virzīt uz augšu vai uz leju. Un tad, kad būsiet atraduši savu, sev vēlamā kandidāta vārdu, tad nospiediet pretī viņa vārdam plus taustiņu. Un vairākas reizes tika uzdots jautājums, ko darīt, ja vēlties atturēties. Tad vienkārši nospiediet atturēšanās taustiņu, tas ir vidējais taustiņš. Jūs redzēsiet, eh, iedegsies zilā gaismiņa, bet jūs būsiet piedalījusies balsošanā atturoties. Tas ir iespējams. Un ir iespējams, protams, arī nepiedalīties balsošanā. Tas ir jūsu ziņā. Un liel, par lielu pārsteigumu jūs atkal varat balsot par Monseratu Kavaljē vai Jūliju Migēnes Džonsonu. Izvēl, nu vienkārši izmēģinot, vai tehnika darbojas. Tagad būs izmēģinājuma balsojums. Sākam balsot. Jūs tagad redzēsiet election test, tātad eh, pārbaude, vai Kavaljē kundze vai Migēnes Džonsons kundze. Nu, pat kustiniet tagad eh, ar kursoru, izvēlēties attiecīgo vārdu un eh, atdodot balsi vienai no kandidātei, tā tad eh, jūs varat attiecīgi plus taustiņu nospiest. Sākam balsot. Šis ir izmēģinājums. Vai visi ir uh, nobalsojuši? visi, kas vēlējās balsot. Jautāšu vēlreiz, vai visi nobalsoja? Esam beiguši balsot. Kavaljē kundze ir uzvarējusi šajās vēlēšanās 309 balsis. Viņa ir izrāvusies priekšgalā. Jūs arī vēlēties kandidēt? Lūdzu. Es nevēlējos kandidēt, bet es lūgtu, lai abi kandidāti ar sevi iepazīstinātu, jo otro kandidātu vispār nepazīstu. Luke in unserer Geschäftsordnung nicht vorge Reglamentā tas nav paredzēts, tātad vēlēšanas notiek bez debatēm. Jā, ja, ok.